Kolleginnen und Kollegen, ich freue mich. Kolēģi, ņemot vērā eh, zināms laika ierobežojums, mums vajadzēja eh, nedaudz grozīt eh, darba kārtību. Gribēju pateikties mūsu viesim, Tiel Masīkungam, kas ir uh, Vidusjūras reģiona savienības ģenerālsekretārs. Es saprotu, nebija skaisti, ka mēs tā iekavējām, bet nu, viņš bija pietiekami saprotošs. Es domāju, ka Vidusjūras savienības darbs uh, kļūst aizvien svarīgāks. Mēs jau esam apspriedušies par to, ka arī Eiropas Savienībai vajadzētu panākt, lai šajā procesā ieviestu kaut kādu dinamiku. Un domāju, ka šie 29 projekti, to veicināšana, ka tas patiešām būs ļoti veiksmīgi. Un Dienvidu valstu partneru tikšanās arī, protams, būs tāds nozīmīgs, bija nozīmīgs stūrakmens aprīļa mēnesī. 11. jūnijā mēs pieņēmām arī ziņojumu, kas veltīts šim tematam, un arī, protams, kaimiņu attiecību politikas reģionālā dimensija ir ļoti svarīga. Un, protams, tas ir arī ļoti būtiski Eiropas Savienībai mums vajadzētu arī cīnīties pret eh, dažādiem konfliktiem, veidojot eh, tādas labas eh, attīstības tendences, miermīlīgu dzīvi, kas, protams, nākt par labu arī ekonomiskai izaugsmē. Es domāju, ka tā ir mūsu kopīgā pozīcija un ļoti jauka, ka mums ir arī kopīgi instrumenti, lai panāktu progresu reģionā. Paldies, ka jūs pie mums ieradāties un tagad došu jums vārdu. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Paldies, priekšstādātāji. Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président vicepriekšsādātāja kungs, dāmas un kungi, cienījamie deputāti, cienījamie kolēģi, draugi. Man ir liels prieks, ka varu šodien būt jūsu vidū un pastāstīt par uh, mūsu darbību 2014. gadā. Un šis, protams, ir gadījums arī un iespēja pastāstīt, kāda ir pašreizējā situācija un kādas ir perspektīvas vidusjūras reģionā. Man ir liels prieks priekšsādātāji par to, ka esmu sadarbojies ar jums un ar citiem parlamentu deputātiem arī citās sanāksmēs, kur esam tikušies un visu laiku esam uzturējuši kontakts ar Eiropas parlamentu ar, un parlamentāro asambleju sadarbībā ar vidusjūras reģionu, lai jūs informētu cienījumus Eiropas parlamenta deputātus un arī pārējos. Tātad, lai visu laiku pastāvīgi uzturētu šo kontaktu un uh, in, informētu par dažādiem uh, rezultātiem un attīstības tendencēm un tāpat problēmām, jautājumiem, kas pastāv vidusjūras reģionā. Un domāju, ka Eh, ir svarīgi, lai es tīri no institucionālā viedokļa un arī no visa šī procesa viedokļa sadarbībā ar vidusjūras valstīm varētu pastāstīt par to, kāda ir situācija, kādas ir eh, perspektīvas un ieskicēt arī tālāk, kāds varētu būt turpākais darbs. Es eh, ierosinu strādāt sekojoši, tātad no sākuma būs prezentācija ar PowerPoint slaidiem un ceru, ka jūs uzdosiet pēc tam jautājumus un mēs varēsim tālāk uh, padziļināt, uh, detalizētāk izskatīt mūsu darbkārtības uh, jautājumus. Es nezinu, vai prezentācija ir redzama, jā, tā cīmēdot ir redzama uz abiem ekrāniem šeit abās pusēs, un vienkārši gribu atgādināt, tātad kāds ir šis institucionālais ietvars. Uh, savienībai uh, sadarbībai ar Eiropas, uh, ar vidusjūras valstīm. Tātad tur ir iesaistīts 43 valstis loceklis un notiek starpvalstību sadarbība. Tas nozīmē, ka mēs neaprobežojamies tikai šo starpvaldību sadarbību, bet strādājam tādā ļoti atvērtā partneru sadarbības veidā un sadarbojamies kopā ar dažādiem reģionālas sadarbības partneriem un tātad tādā veidā stiprinam šo reģionālo sadarbību. Un šodien es gribētu runāt par eh, ģenerāla sekretariāta darbības eh, ziņojuma atskaita, bet šajā prezentācijā es gribētu ieskicēt, eh, kā vispār tas viss izskatās kopējā situācijā, jo pastāv kā es teicu, ne tikai šī parlamentārā sadarbības dimensija ar parlamentārās asamblēs palīdzību, bet pastāv arī citas struktūras iestādes, eh, kuras eh, pārstāv reģionus un eh, vietējās pašvaldības, kā piemēram ārlēma organizācija, tāpat Annas Lindas fonds, piemēram, un arī privātas formas ir, piemēram, biznesmed un arī citas, un ir akadēmiska rakstura iestādes un citas. Tātad šis slaids nav visu izsmeļoši un aptveroši, bet vienkārši gribēju norādīt, ka mums pastāv šāda organizāciju struktūra un kopums. Un mums ir nepieciešams vairāk strādāt sinerģija veidā, koordinējot dažādas um, institūcijas, uh, kurām ir svarīga sadarbība starp Eiropas Savienību un Vidusjūras reģionu tālāk. Tātad mēs balstamies uz uh, tādas uh, kopīgas uh, izpratnes principu kopā ar prezidentūru. Es sveicu ārējās sadarbības dienestu pārstāvu, kas šeit ir zālē, un viņš ir līdzpriekšsādātājs no Ziemeļa reģiona, un uh, Eh, arī Jordānija jāuzsver, kura arī darbojas kā līdzpriekšsēdētāja valsts, un tas eh, politiski, man liekas, iezīmē to, ka vidusjūras reģiona darba kārtība ir tāds pašs jautājums, eh, tāds kopīgs interesējušs jautājums, ko mēs izmantojam kopīgi strādājot, tātad tālāk ieskatot savu stratēģijas un kopīgo darbību tātad senior officials, amatpersonas strādā šajā organizācijā un tālāk sekretariāts, kas atrodas Barcelonā. Tātad, lai viss būtu skaidrākā kontekstā, lai precīzāk tas būtu saprotams. Tātad no vienas puses mums ir šis mērķi un problēmas, ko risinām, un no otras puses tātad otrs aspekts, kādā veidā mēs tad rodam reāls uh, risinājumus un tāds, mm, kā mēs veicam darbu. Uh, Es domāju, ka šis slaids zināmā mērā izdara tādu kopsavilkumu, ka mēs dzīvojam tādā plašā kontekstā un reģionā, un te esam norādījuši tādus aspektus, kas ir uh, tāda viena no galvenajiem, un te es gribētu īpaši uzsvērt uh, centrālo jautājumu par nodarbinātību jauniešiem, tātad jauniešu bezdarba jautājums ir ļoti akūts, jo tas, uh, manuprāt, ir centrāls svarīgs jautājums domājot par reģiona kopējo nākotni. Un tas ir ārkārtīgi svarīgs arī attiecībā uz sievietēm un arī citos darbības elementos. Tā tad mums ir dažādi mērķi. Un tad, kad mēs runājam par 2030. gadu, tad jā, šie mērķi ir ārkārtīgi svarīgi un nezaudē savu aktualitāti. Bet Man gribētu teikt, ka šie mērķi nedrīkst ierobežot mūsu skatījumu. Mums ir jābūt tādam skatījumam, kurā mēs iekļaujam šos mērķus, eh, bet arī iespējas. Un eh, saglabājot šo līdzsvaru, es arī gribētu ieskicēt, veidot šo diskusiju eh, šo pēcpusdienu. Tātad ņemot vērā iespējas reģionam, pie kurām ir jāstrādā, lai varētu maksimāli izmantot tātad iespējamo ieguvumu un tātad arī, lai tas būtu tuvāks un izdevīgāks cilvēkiem. Tātad, te mēs rezumējam šajā slaidā ģenerāla sekretariāta darbības, tā ir institūcija, kurai ir sava ekosistēma apkārt, un tātad, kā es teicu, ir šī izaicinājuma un iespējas, un uh, tagad skatīsimies, kāds ir institūcijas mandāts, jo ģenerāla sekretāram ir mandāts, un tas ir sekojošs, tātad rūpēties par to, lai reģionālā sadarbība varētu operatīvā konkrētā veidā izvērsties uz vietas eh, divās eh, asīs. Tātad pirmā ir dialogu platforma un politiskais dialogs, un otrs ir eh, tātad reāla projektu īstenošana. Tātad šajās divās rīcības asīs virzienos ģenerāls sekretariāts ir sasniedz zināms konkrēts rezultāts, ko es šeit arī gribētu pastāstīt. Uh, šie rezultāti ir tādi ļoti pozitīvi un ir pātrinājusies un kļūs rezultatīvāk mūsu darbība, bet runājot arī par reģionālo dialogu par šo platformu, arī te mēs esam organizējuši astoņas augstu līmeņu konferences, mums ir bijušas 13 augstāko amatpersonu tikšanās, ieskatot arī vēstniekus, un ir bijušas vairāk kā simts dažādas ekspertu sanāksmes un ekspertu apaļā galda tikšanās vairāk kā 100 tūkstoši reģionālās sadarbības uh, partneri tur ir bijuši ieska, ies, iesaistīti tātad tāds ļoti dažāda profila, dažāda pārstāv no dažādām struktūrām un iestādēm. Un tas viss ir darīts, lai tāds katalizētu, veiktu konkrētus projektus. Šodien es ar prieku varu paziņot, ka uh, šie konkrētie projekti, 33 uh, projekti konkrēti mums ir bijuši. Tātad, 50% šo projektu šobrīd jau ir izpildīšanas gaitā, tā tad reāli notiek, un mēs, protams, turpinam strādāt, lai varētu arī citus uh, projektus ātri uh, izvērst, sākt īstenot, kā jūs redzat šo mm, rādītāju, tā tad ir daudz projekti, kuri tiek uzsākti, teiksim, 2014. gadā, kur vēl ir laiks uh, reālam darbam, bet, nu, katrā ziņā strādājam, lai uh, Uh, kaut kas taustāms un šo projektu darbības ietekmes ietekme reāli uz vietas varētu tikt uh, sajust, lai tā būtu pēc iespējas spēcīgāka un dotu būtiskāku ieguldījumu uh, risinot vai nu tos jautājumus, ko esam izvirzījuši, vai arī, lai izmantot tās esošās pastāvošās iespējas. Tālāk, šodien gribētu norādīt, ka šie 33 uh, projekti Mm, tātad 50% apmērā, nu tas varbūt tāds plus-mīnus eh, rādītājs, bet vienkārši tas tāds aptuvens eh, cipars, lai jums eh, ieskatās šo ainu, apmēram 50% tiek īstenot ar valsts iestāžu palīdzību vai ar starptautisku organizāciju palīdzību, bet 50% tiek re realizēti ar nevalstiskām organizācijām, tātad ar pilsonisko sabiedrību, universitātēm, privāto sektoru, un es domāju, ka ir ārkārtīgi Eh, veiksmīgs šis globālais eh, panāktais līdzsvars, un arī jūs priekšā gribētu norādīt, ka eh, šo prezentāciju tās materiāli jūs varēsiet iegūt, lai jums visi cipari precīzi būtu priekšā un būtu pieejama šī informācija arī tālāk. Bet tātad 50% ar valsts, 50% ar nevalstisko sektoru, un es domāju, ka tas ir ārkārtīgi svarīgi, lai šī Eiropas Eh, Vidusjūras Savienība varētu darboties, iesaistot visus reģionālos partnerus un īpaši arī sadarbojoties ar pilsonisko sabiedrību, privāto sektoru, izmantojot arī sadarbību ar universitātēm, akadēmiskajiem eh, aprindām un tā tālāk. Tālāk konkrētā darbība atkal tiek vērsta galvenokārt uz tādām trim lielām jomām. Es negribētu pārāk sīk un detalizēt iegrimt visās eh, darbībās, aktivitātēs, eh, negribu iedziļināties katrā projektā, bet pirmā prioritāte katrā ziņā ir jauniešu nodarbinātība, kā es teicu, tā ir fundamentāla problēma, tātad ir jānodrošina jauniešu iekļaušana šajos procesos. Šobrīd, šo, protams, dažādi elementi, kas ieskicēja šo problemātiku jauniešu bezdarba jomā. Nu, tur nav vajadzīgi papildus komentāri, bet eh, ko gribu atzīmēt šeit? ka jauniešu nodarbinātība ir eh, ārkārtīgi svarīga eh, vidusjūras dienvidu valstīm un tāpat arī ziemeļu reģionā vidusjūras valstu kontekstā un tāpat arī visā Eiropas Savienībā. Un jauniešu nodarbinātība ir tāds kopīgs Eiropai svarīgs jautājums, īpaši Dienvidu Eiropai svarīgs jautājums, lai veiks kopīgu darbību un esam skaidri izveidojuši tādu reģionālās sadarbības platformu, kur ļoti aktīvi darbojas šajā konkrētā jomā. Un mums ir 13 projekti, tātad no šiem 33 projektiem, kas ir konkrēti tieši vērsti uz jauniešu nodarbinātības veicināšanu. Otrā prioritāte. Tātad sieviešu līdzdalības spēcināšana, sieviešu lomas stiprināšana sabiedrībā un uh, konkrētāk sociāla ekonomiskajā darbībā vidusjūras dienvidu valstīs, tāpat arī citās Eiropas Savienības valstīs, un to es saku tāpēc, ka es esmu redzējis, kādas debatas ir notikušas dažādās sanāksmēs, un kā arī tur mm, tie ir iekļauti dažādi Eiropas valstu partneri, kas arī kā ļoti svarīgu lomu uzsver tieši sieviešu lomu stiprināšanu sabiedrībā. Un mums ir desmit projekti šajā jomā, kas ir konkrēti veltīti tieši šai tematikai. Uh, Mums bija ministru konference 2016. gadā Parīzē, tātad tad ļoti aktīva dinamiska darbība, pēc tam esam izvērtuši, tā rezultātā ir bijušas vairākas konferences un darbības, it īpaši Barcelonā bija pasākums arī. Un tas viss mums ļauj realizēt tātad desmit projektus, no kur iegūs 50 tūkstoši cilvēku kas eh, jau šobrīd ir iesaistīti dažādos mūsu izvērstajos projektos. Tālāk, trešā prioritāte eh, ir ilgspējīga attīstība. Ilgspējīga attīstība eh, tādā plašā šī termina izpratnē. Mēs runājam par infrastruktūru, par enerģētiku, par klimatiskām izmaiņām, tāpat arī par vidi. Tātad runājam par ilgspējīgu izaugsmi plašākajā vārda izteiksmē, kādu vien iespējams paredzēt. Un uh, mums ir arī tāda reģionālā sadarbība, mums ir projekti, ir 14 uh, eh, projekti, ko esam uzsākuši šīs uh, tematikas ietvaros, tātad nodrošināt ilgspējīgu attīstību, un tas tikai pastiprina šo darbu šajā aspektā. Te es gribētu uzsvērt ilgspējīgas pilsētu vides uh, attīstības aspektu, kas e, tā ļoti mērķtiecīgi tiek realizēts, kas ir nesis arī rezultāts, un es domāju, ka tā ir joma, kura noteikti dominēs un e, kuras spēks pieaugs turpmākajos gados un mēnešos. Mēs strādājam tādā partneru tīklā, tātad Eiropa Vidusjūras e, Savienība, kā es teicu, ir starpvaldību organizācija, bet mēs nevaram un nedrīkstam uh, strādāt, eh, darboties viena, kluši pretēji, mums ir nepieciešams stiprināt eh, koordinācijas, sinerģijas un eh, savstarpējo papildināmību dažādiem partneriem. Un mums arī šī sadarbības parlamentārā dimensija, ko es ļoti pozitīvi vērtēju, tātad Eiro vidusjūras sadarbība, parlamentārā asamblēja, mums ir notikušas trīs sanāksmes Barcelonā, Savienības galvenajā mītnē par kultūras un politiskiem jautājumiem, un esam arī novadījuši tādu ļoti veiksmīgu uh, darba sesiju 2015. gada mājā Lisbonā, un mm, tā bija ļoti veiksmīga. Tāpat strādājam arī ar dažādām finanšu iestādēm, starptautiskām institūcijām, un Eh, strādājam arī pilsoniskās sabiedrības eh, tīklā, iesaistot universitātes, eh, tā, lai šī pieeja būtu visas ietveroša un lai mēs varētu tā tad savienot šos virzienus no augšas uz apakšu, no apakšas uz augšu, lai mēs varētu tālāk strādāt pie konkrētiem strateģiskiem virzieniem, neaizmirstot politiskās nostādnes, uh, neaizmirstot eh, strateģiski svarīgos punktus, bet lai tas viss būtu orientēts uz eh, reālo operatīvo darbību, tātad, kā es teicu, nodrošināt tādu visaptverošu un pragmatisku pieeju. Noslēgumā gribētu norādīt, kā papildus eh, šim darbības pārskatam Domāju tā, jā, es eh, esmu no Marokas, eh, es eh, pārstāvu vidusjūras reģionu un kā reāli iesaistīts pārstāvis, es teikšu, ka ar šo veikto darbu nepietiek, un mums ir jāskatās, jānosprauž kurs nākotnē, un jāizvērtē situācija, kur esam, ko daram, un jāņem vērā visi mūsu uh, izvirzītie mērķi. Un tātad šajā ceļā, raugoties uz nākotni, virzoties uz tālāko, gribētu izteikt dažus vērojumus un sekojošus priekšlikumus. Pirmkārt, man šķiet fundamentāli svarīgi, ka mēs 15. Uh, gadā svinēsim Barcelonas procesa 20. gada dienu, un, nu, nu, un mēs jau esam šobrīd 2015. gadā, un tad sakatības pēc Eiropas uh, Savienība arī pārskatīs savu kaimiņattiecības politiku. Arī tas ir paredzēts uh, šajā rudenī, un arī apvienotās nācijas arī pārskatīs uh, tūkstošgadus mērķus. Uh, arī tas darbs tiks veikts turpmākajās nedēļās mēnešos, un tātad ir tāda sakatības pēc uh, šie notikumi sakrīt, un es gribētu uzstāt un uh, vēlreiz uzsvērt, cik ārkārtīgi svarīgi tieši ņemt vērā šo sadarbības reģionālo dimensiju uh, Eiro uh, vidusjūras reģionā. Reģionāla dimensija, kas, manuprāt, tomēr ir samērā vāja, un to es saku tāpēc, ka visi pētījumi rāda, ka šī reģionālā integrācija un sadarbība ir ļoti vāja. Risinājumi ir, ir iespējams uh, Uh, palielināt kapacitātes, paplašināt tirgus un uh, ļaut sadarboties, labāk sadarboties visām valstīm. Un tīpaši es runāju par uh, dienvidu reģionu valstīm, bet sadarboties arī ar Eiropas Savienības valstīm tā, lai mēs nodurnātu tādu, reģionu, tādu reālu reģionu stiprināšanas un paplašināšanas procesu, stiprinot šīs reģionālās dimensijas, tāpat laikā neaizmirstot un stiprinot reģionālo dimensiju, kas manuprāt, ir Eiropas Savienības vidusjūras sadarbības pašos pamatos. Tāpat ir ļoti būtiski, lai mēs visi kopumā, un uzsver vārdu kopumā, mēs stiprinātu šo uh, mūsu veikto darbību, taustāmību un redzamību, lai skaidri būtu saprotam mūsu veikto darbību rezultāti un uh, visas institūcijas, kas tur iesaistās, un tāpat arī Eiropas uh, vidusjūras sadarbības sekretariāts, tātad mums visiem kopā jāstrādā. Uh, ar uh, jums, cienījamēta parlamenta deputāti, nu, tas ir viens arī fundamentāli svarīgs nostādījums. Uh, domāju, ka ar šādu skatījumu kas tikai apstiprina to virzību, kādu esam nosprauduši. Tā tad uh, uh, jauniešu bezdarba problēmas risināšana, sieviešu situācijas stiprināšana, ilgspējīgā attīstība. Tātad tur ir jāturpina un jāpātrina darbību šajos virzienos, un to mēs varam. Ja šobrīd mums ir 33 projekti, tad noteikti mēs varētu arī dubultot un trīskāršot šo projektu skaitu, bet priekš tā mums ir nepieciešams uh, politiskais atbalsts, ir nepieciešams finanšu atbalsts un nepieciešama vēl spēcīgāka, labāka koordinācija un sinerģija starp dažādām iesaistītajām pusēm, sadarbības partneriem, lai varētu visi kopā virzīties uz priekšu. Noslēgumā gribētu e, izteikt šeit priekšlikums, trīs priekšlikums, kas, manuprāt, ir ļoti būtiski un tādi, kad iespējams nākamgad atgriezīšos, lai sniegtu 2015. gada darbības pārstāvu, varbūt, ka mums būs e, pirmie sākotnēji rezultāti. Uh, Mm, par šīm darbībām, ko es ierosinu. Principa, pirmām kārtām, es aicinu nākt klajā tādu spēcīgu iniciatīvu attiecībā uz attīstību, imigrācijas jautājumiem. Domāju, ka imigrācijas jautājums ir tēma, ko nevar aplūkot tikai tādā izolētā veidā, tikai tādā kopīgā globālā veidā veidojot ilgspējīgu nākotnes skatījumu, tikai šādā kontekstā mēs varēsim uh, reāli kaut ko sasniegt, un es domāju, ka Eiropas, uh, ka Vidusjūras Savienība ir labākā institūcija iestāde, lai uzsākt šādu iniciatīvu kopā ar citiem partneriem attiecībā uz migrāciju un attīstību. Es, protams, likšu līdz priekšstādātājiem un iesaistītajām valstīm šo priekšlikumu priekšā, jo tām gal galā nāksies izlemt un pieņemt lēmumu um, par šādas iniciatīvas veikšanu. Tāpat domāju, ka mums vairāk ir uh, jāizvērš starp kultūru un starp reliģiju dialogs. Kāpēc? Tāpēc, ka jānodrošina, lai cilvēki lietas labāk saprast. Mēs eh, šobrīd nevaram pieņemt to, ka pastāv Eh, tāda kultūra ziņā fragmentēta, sašķelta sabiedrība, ka eh, ir iztrūkstošie ķēdes posmi, ka mēs viens otru nesaprotam. Es domāju, ka tā ir kolektīva atbildība un pienākums veikt šo starpkultūru dialogu, un es paustīju veicinu eh, Spānijas ārlietu ministra ierosinājumu. Viņš jūnijas sākumā uzņēmās iniciatīvu organizēt Barcelonā, tātad mūsu sekretariāta darbības vietā, organizēt pasākumu, lai stiprinātu starpkultūru, starpreliģiju dialogu. Noslēgumā Gribu teikt, ka mums vairāk ir jāorganizē ikgadējās sanāksmes starp dažādām iestādēm, kas strādā vidusjūras jautājumu kontekstā, lai konkrētāk varētu nospraust uh, sinerģiju un sadarbības uh, un šīs sacirpējāmās papildinātības mēķus. Uh, dāmas un kungi, cienījamie kolēģi, priekšstādātāji, tas arī tas, ko īsumā gribēju teikt, un noslēgumā gribētu varbūt tādā mm, humoristiskākā garā noslēgt to, bet domāju, ka tas tomēr ir aktuāli. Es atradu šo, šo zīmējumu uh, Hell Tribune laikrakstā, un te mēs uh, labi uh, redzam, kā teica terorists, kurš gatavojas veikt terorismu aktu un redzot šo izkārtni, Eh, ka ir nepieciešams darbinieks eh, konkrētajā veikalā, tad viņu vairāk šķiet eh, interesē šis darba sludinājums un tik mazāk iespējas veikt šādu terorisku aktu. Paldies, priekšsēdētāji! Merci beaucoup, euh, monsieur le secrétaire général. Euh, monsieur... Paldies! Uh, Eh, ģenerālsektāra kungs, es jums eh, pateicos par jūsu darbu, un jūs jau trīs gadus strādājat eh, Barcelonā un esat nosprauduši šīs prioritātes, par kurām jūs jau arī strādājāt, tātad nodarbinātība ir viena no svarīgākajām. Tāpat nepieciešams sieviešu lomu sabiedrībā stiprināt, tāpat arī nodrošināt ilgspējīgu attīstību. Es domāju, ka daudzus kolēģus tik tiešām interesē detalizētāka informācija. Tātad kā vidusjūras mm, sabiedrība var uh, risināt šos uh, imigrācijas drošības jautājumus. Jūs pats, kā teicāt, jūs nākat no Marokas, kur arī mm, pēdējā laikā kļūst ne tikai par tranzītu, bet arī par uh, šo migrantu saņēmēju valsti. Un varbūt, ka šai ziņā jūs varēsiet sniegt mums arī tās detalizētākas skaidrojums arī par uh, pasākumu, kas notika Lisabonā un kāda ir starpsektora sadarbība šajā kopīgajā pieejā. Cienījamie kolēģi! Uh, šķiet, ka divas minūtes uz runātāju, tātad tāds būs laika limits, jo jau esam nedaudz iekavējuši šī sanāksmes laiku, un tagad uh, Milan Maun kungam vārds lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Arī es vēlējos pateikties ģenerāla sekretāru kungam. Paldies, ka ieradāties pie mums. Jūs šķiet jau bijāt aptuveni pirms kādiem 14 mēnešiem šeit. Man ir prieks jūs redzēt atkārtoti. Gribēju pateikties, ka jūs esat izkopis tik veiksmīgu dialogu ar mūsu komiteju. Un jāsaka to, ka uh, ir šis uh, ģeopolitiskais konteksts, arī ekonomiski sociālais konteksts. Uh, jūs darbojaties uh, ļoti sarežģītos apstākļos. Protams, arī krīze nelabvēlīgi ietekmē budžetu, un jūs jau strādājat pie 33 projektiem, tie ir apstiprināti, un puse no tiem jau tiek izstrādāti. Es domāju, tas patiešām nozīmē ļoti tādu efektīvu rīcību. Un tas viss notika sekretariāta mandāta laikā. Jūs arī minējāt vairākas programmas, un Kūkana kungs ir gatavojis, piemēram, ziņojumu par Eiropas kaimiņa attiecību politiku, un tagad mēs arī pārskatām mūsu rīcībā esošos instrumentus kaimiņa attiecību politikas uh, ietvarā. Ko jūs varētu ieteikt no savas puses, ko jūs varētu ieteikt komisijai un parlamentam, uh, kādas eh, izmaiņas ir jāveic kaimiņa attiecību politikā, jo jūs jau ar šiem jautājumiem strādājat dien dienā. Eiropas parlaments arī gatavos savu pozīciju par to pēc eh, dažām nedēļām. Merci. Eh, Gomeš, lūdzu. Paldies, ģenerālsekretārkungs, par jūsu stāstījumu Es pilnībā piekrītu jūsu nosprostajām prioritātēm. Jauniešu nodarbinātība ir centrāls svarīgais jautājums gan uh, vidusjūras uh, dienvidu, gan ziemeļu valstīm. Un uh, tāpat arī sieviešu loma stiprināšana. Un šai ziņā es atbalstu jūs, ka nepieciešams vairāk ieguldīt parlamentārās sadarbības dimensijā piemēram, ir jāstiprina arī starpkultūra un starpreģiju dialogs šai kontekstā. Domāju, ka ir ārkārtīgi svarīgi, lai būtu tādi projekti, ko veids kopīgi vidusjūras dienvidu un ziemeļu reģionu parlamenti, tātad dažādas iniciatīvas, vai nu tas būtu dialogs, lai stiprinātu šo parlamentārās sadarbības asambleju, kur tomēr, kā mēs zinām, ir šī darbība jāpastiprina. Man ir eh, jautājums. Runājot par eh, migrāciju, par nelegālo migrāciju, manuprāt, nav nekāda rādītāja, ka situācija uzlabosies, gluži pretēji. Tas saistās ar visiem konfliktiem, kas eh, šobrīd plosās mums netālu un tālāk esošās valstīs. Ņemot vērā, ka Eiropas Savienība vēl nav spējusi vienoties par eh, kādiem legālās migrācijas eh, ceļiem un veidiem, un tas varbūt nav ceļš, kas varētu mums ļaut eh, kaut kādā veidā pozitīvi risināt šo nelegālās migrācijas jautājumu ar visām no tām izrietošām sekām, kas ietekmē arī mūsu drošību. Un runājat arī par reģionālo dimensiju, arī to jūs uh, piesaucāt. Ko mēs varētu darīt, lai mēs iedar, darbotos, stiprinātu šo dimensiju tieši, tā teikt, dienvidu-dienvidu kontekstā, piemēram, lai Maroka un uh, Alģīrija labāk varētu sadarboties šai izteiksmē. Paldies Gomeša kundzei, Austrievičs kungs. Thank you, Čie, indeed. Paldies ģenerāls sekretāra kungs, es gribēju uzteikt jūs veikumu un ir ļoti jauki, ka jūs varējāt pie mums ierasties un runāt par šiem aktuāliem jautājumiem. Jā, Varbūt, ka ir ļoti jauki arī dzirdēt tādu citu redzējumu, un Eiropas uh, Savienības un uh, Vidusjūras Savienība ir patiešām daudz ko paveikusi konkrētu projektu īstenošanā. Tas ir kas tāds, ko vēlas redzēt vienkāršie iedzīvotāji uz vietas. Man ir divi jautājumi, uz kuriem Jūs varbūt varētu atbildēt tā uh, plašāk, un tie būtu aktuāli mums visiem politiskā sadarbība. Jūs pieminējāt uh, Vidusjūras Savienības parlamentāro asamblēju, ko organizē jūsu savienība, un uh, ka tikšanās notiek regulāri. Gribēju pavaicāt cik lielā mērā šī asambleja, sevišķi tās sastāvs, atsevišķas grupas atspoguļo reālo situāciju. Varbūt, ka nedaudz uh, šo parlamentāro asambleju vajag pamainīt, uh, pakoriģēt, uh, piešķirot varbūt tā jaunas uzdevumus, lai reģionālā sadarbība patiešām nodarbinātos efektīvi, tādā veidā arī ienesot jaunas vēsmas šajā sadarbības formā. Tālāk par piederīgumu tās valstis, eh, kas šajā savienībā darbojas un atrodas galvenokārt eh, dienvidos, cik lielā mērā tās jūtas iesaistītas un cik lielā mērā tās jūtas arī piederīgas šim reģionam. Nu jā, partnerību jau nevajag nevienam uzspiest, bet ir eh, jāvienojas par konkrētu projektu īstenošanu un iesaisti to realizācijā. Būtu ļoti pateicīgs, ja jūs varētu šo jautājumu ilustrēt tā plašāk. Paldies, paldies, Petras. Kas tāldo, kungs, lūdzu? Prezident. Paldies priekšsēdētāji un uh, sākumā es gribētu sirsnīgi sveikt uh, ģenerāla sektāru kungu. Vienmēr liels prieks jūs sveikt uh, šeit mūsu vidū un uh, Uh, veikt uh, viedokļu apmaiņu ar jums. Jūs uh, droši vien mm, saprotat, ka es esmu viensprāts ar jums par to, ka jāstiprina šis starpkultūras, starpreliģija starp dialogs un kādā veidā ir jārisina šīs Eh, dienas centrālais jautājums, kas ir būtisks eh, Eiropas Savienībai un vidusjūrai, tātad migrācija. Jūs teicāt, ka pieejai jābūt globālākai, ir jāvērš uzmanību uz attīstību un eh, ne tikai šiem drošības jautājumiem. Mans jautājums būs tāds diezgan tieši. Šobrīd Elba Formed misija ir apstiprinājusi Eiropa padome, jūras tātad mm, operāciju, tur ir paredzēts pieci kuģi, un uh, tur ir apstiprināts arī zināms mandāts, bet šodien arī ir diena, kad uh, viens cilvēks ir ievainots, viens ir gājis bojā uz uh, kuģa, uh, uh, kuģi no Lībijas pilna ar migrantiem, un es nezinu, kurš te ir atbildīgs. Uh, Sicīlijā ir tagad uzsākt izmeklēšana šai sakarībā par slepkavību, par cilvēku nogalināšanu, un man ir jautājums, nu šī tāda ļoti simboliska diena, vai jūs domājat, ka šī misija savu mandātu ietvaros, kā to apstiprināja padome, vai tā būs atbilstoša tām prioritātēm, ko jūs pats uh, ieskicējāt. Tātad vai šī misija būs šo prioritāšu augstumā, vai arī jūs domājat, ka nepieciešams uzlabot zināmas aspektus, uh, vai par kādiem būtu izsakām kritika. Paldies, un es jums vēlu veiksmīgu darbu. Merci, Fabio. Sadējam vieši kolēģi Eduardu Kukanu. Nākošais Kukana kungs. Reformu politikas uzsītstā Eduardu izvolīt. Thank you very much, Mr. Chairman. So... Paldies, priekšsēdētāji. Es atvainojos, ka ierados ar nokavēšanos. Es gribēju teikt, ka Sīla Masīkungs ir pēdējā laikā visai bieži ieradies Eiropas parlamentā un jo biežāk mums ir iespēja ar viņu tikties, jo augstāk mēs vērtējam to, ko viņš dara savā amatā. Es gribēju lakoniski pieminēt tikai to, ka mūsu komiteja jau nobalsoja uh, par ziņojumu, kas veltīts uh, kaimiņa attiecību politikas pārskatīšanai. Un arī uh, Vidusjūras Savienība ir pieminēta šajā ziņojumā. Mēs esam jums ļoti pateicīgi par to informāciju, ko šodien sniedzāt. Un, protams, augsti jāvērtē arī tas, ka jūs uh, veicat konkrētus projektus, ņemot vērā arī to, uh, kāds eh, ir jūsu ģenerāla sekretāra, sekretariāta sastāvs. Es domāju, ka šo ziņojumu varētu arī izmantot kā tādu oficiālu satvaru, sadarbojoties uh, dienvidu un ziemeļu valstīm vidusjūras reģionā, īstenojot ļoti praktiskus projektus. Man nepatīk tādi milzīgi grantu mehānismi. Es domāju, ka jebkurš eh, projekts, kas uh, atvieglo sadarbību būs patiešām ļoti vērtīgs un nepieciešams. Un es domāju, ka pamazām mēs arī varam īstenot soli pa solīdzim tādus apjomīgākus projektus. Tas viss no mans puses. Paldies priekšstādētā kungs un ar nepacietību arī eh, piedalīšos diskusijās par sadarbību starp abām dimensijām. Paldies! Paldies tagad Pīcols kungs. Paldies, priekšstādētāji! Un jāsaka, ka ir jādomā par tiem jautājumiem, kas ir neatliekami, tādi kā demografiskās pārmaiņas, izglītība, apmācība, MVU finansējums, dzimuma līdztiesība, migrācija. Un tas ir jādomā, un jādomā arī par jauniešu aktīvāku iesaistu politiskajā dzīvē. Es gribēju pavaicāt Eh, kas eh, tātad attiecas uz eh, brīvās tirzniecības zonu vidusjūrā un tādu dienvidu dienvidu tirzniecību. Un, ja mēs runājam par uh, investīcijām, domāju, ka šeit būs nepieciešams institūcijas, būs jāpiesaista arī līdzekļi no Eiropas rekonstrukcijas bankas un tam līdzīgi. Paldies Piculskungam. Tagad Sarnēs kundze, lūdzu. Euh, merci beaucoup, monsieur le président. Paldies, priekšstādātāji. Ģenerāla sekretāra kungs, bija prieks jūs uzklausīt un jūs pārskatu par jūsu darbību. Es gribētu piebilst vienu lietu, ka jūs droši vien to jau labi zinat. Šodienas mērķi vidusjūrā un vidusjūras reģionā ir gigantiski jautājums par konfliktiem un kariem, jautājums uh, par um, cilvēku fanātismu, migrāciju, drošību, stabilitātes jautājums konkrētās valstī. Tas viss rada tādus milzīgus, gigantiskus mērķus un, protams, ka jūs ziņojums ir pareizajā virzienā, bet uh, šobrīd mēs vairs neesam tādos parastos ikdienas apstākļos. Tiešām situācija ir mainījusies, tāpēc man rodas jautājums, varbūt vajadzētu pārdomāt, pārvērtēt mandātu un politisko virzību, kāda ir nepieciešama Vidusjūras Savienībai, lai kopā ar Eiropas institūcijām varētu reaģēt un visi darboties vienā virzienā, lai dotu savu ieguldījumu risinot šo sarežģīto situāciju. Tas mans pirmais jautājums. Un otrām kārtām vēl divi tādi ātri jautājumi. Pirmkārt, vai jūs uzskatāt, ka Eiropas Savienības migrācijas politikas trūkums bez tādiem skaidri politiskiem nostaustiem mērķiem, vai šis process iet pareizajā virzienā un otrām kārtām. Mūsu attīstības politika, ko esam izvērtusi, vai ka, jūsuprāt, tā dod augļus, vai arī to būtu nepieciešams izvērtēt, varbūt pārskatīt, jo es zinu, ka mēs neatrisināsim visas uh, problēmas. Uh, attiecībā uz visiem mērķiem, bet es domāju, ka varbūt mums ir nepieciešams pārfokusēties uz šiem jautājumiem. Paldies! Paldies, eh, Paldies Sarnē kundzei, un tagad es došu vārdu Bergamīnī kungam. Lūdzu. Bergamīnī kungs. Paldies, priekšsēdētāji, arī es izteikšos īsi, gribētu pateikties ģenerālsektāram, labam draugam, uh, Sīlu Masī kungam, ar kuru mēs kopā strādājam uh, jau trīs gadus un četrus mēnešus. Es gribētu izmantot šīs uh, dažas man atvēlētās minūtes, gribu uzsvērt, cik lielā mērā Eiropa, Vidusjūras Savienība ir unikāla Tas ir ārkārtīgi svarīgs fórums. Ģenerālsektāra kungs eh, jau stāstīja par mūsu rīcības pašu pamatu, tātad cīņu par eh, nodarbinātību jauniešiem vidusjūras reģionā, tātad pie tā arī strādājam ne nu jau trīs gadus, 43 eh, valsts tur ir iesaistīts, bet domāju, ka ir varbūt jāpārskata, jāpārdomā mūsu darba metodas, tādā ikdienas izteiksmē. Mums ir jāvieno savus centienus politiskajā laukā, un es jums došu visam ātri tāds desmit uh, pamatojumus, uh, kāpēc ir pozitīva šī vidusjūras savienība un kāpēc vajag atbalstīt uh, šo politiku gan no Eiropas Savienības puses, gan no pārējām 43 valstīm. Pirmkārtām, tas ir vienīgais uh, fórums, kur Palestīna ar savu vārdu nosaukumu Palestīna tātad darbojas un sadarbojas ar Izrēlu. Otrais iemesls atkal tā pašā virzienā augstu amatpersonu līmenī, vidusjūras savienībā, ikdienas un arī uh, vēstnieku līmenī notiek Ankarā tikšanās Grieķijas un Kipras pārstāvjiem, kuri strādā arī tātad līdzīgos apstākļos. Trešais iemesls. Alžīrijas, Alžīras un Marokas jautājums. Tas tika minēts. Alžīrijas uh, valdība arī finansiāli dod ieguldījumus ģenerālsekretariātā darbībā Vidusjūras Savienībai, ko vada Marokas diplomācijā. Saka, nu tas ir milzīgs diplomātijas brīnums. Tālāk Lībija. Nu jau divus gadus mēs organizējam sanāksmes, kurā piedalās Lībijas un Izraels transporta ministri. Tātad tas ir pirmo reizi kopš 48. gada Lībijas neatkarības, ka šāda konstrukcija ir iespējama. Tālāk Sīrija arī viena no tādām retiem kopīgām pozīcijām nostādnēm, kur arāba valsts ir vienisprātes attiecībā uz to, ka nedrīkst atstāt Sīrijas valsts uh, vietu tukšu. Tātad tā ir viena no tādām uh, retajām pozīcijām. Tālāk par sieviešu tiesību jautājumu. Notika pirmā uh, Uh, ministru sanāksme 2013. gadā Vidusjūras Savienības uh, ministru sanāksme šajā jautājumā. Un tur esam sadarbojušies ar arābu valstīm un ar arābu valstu galvaspilsētām, dažām no tām, kuras, uh, jāsaka, lielā vairumā ir musulmaņi un tādas konservatīvas. Un šie ministru secinājumi, jāsaka, ir bijuši ļoti ambiciozi sieviešu uh, ietekmes, uh, līdervadības. Uh, Uh, uzlabošanai, stiprināšanai, un arī tur ir konkrēts priekšlikums tālāk. Eiropas uh, ziemeļu valsts arī pirmo reizi ir uzņēmuši šādu pasākumu Lietuvas prezidentūras laikā, tas notika divas reizes. Un uh, noslēdzošais punkts, pateicoties Vidusjūras Savienībai, uh, Eiropas Savienības valsts ir uh, vienojušās, ka jāiet tālākā par Lisabonas līgumu, un mm, ir ministra sanāksme notikusi, kurā bija dažādi sektori līdzpriekšsādētāji. Arī tas ir tāds jauninājums, un vēl ģenerāla sektora kungs jau to uzsver, norādīja, ka mēs strādājam šajā piederīguma izpratnē, tā tad ir nepieciešams tāds kopīgs virziens, darbojoties arī ar Jordānijas karalisti, un Arī šai kontekstā šis fórums darbojas ļoti labi, un te es pilnībā esmu viensprāts arī ar Jusef Batainē, ar Žordānijas mm, mm, vēstnieku, un fórums ir tik veiksmīgi darbojies, ka mēs varam pārskatīt arī kāmjatiecības šajā kontekstā. Kāmjatiecības jautājums mums ir ārkārtīgi svarīgs, un mm, paradoks, paradoks gan ir tāds, ka vidusjūras Eh, savienības ietvaros tiek runāts par eh, dažādiem jautājumiem, kur tiek veikts pētniecības darbs, par drošību, par eh, dažādiem citiem aspektiem, un politika katrā ziņā ir mūsu galvenais prioritārais aspekts. Paldies, Bergamīnī kungs. Un Alēja Marija kundzei vārds, un pēc tam došu atkal vārds ģenerālsektāra kungam noslēgumā. Paldies. Paldies, priekšsādātāji. Paldies, ka piedalāties šajās diskusijās, kas ir uzsākušās. Es gribētu atgādināt tikai vienu lietu. Šī ideja arī patikā tāda dzima, tāpēc, ka Eiropa, ja tā gribēja dot savu īpatsvaru kā politiskā un ekonomiskā vāra, tad tai nepietika vēl tādas geogrāfiskās un ekonomiskās pietiekami ietekmīgas dimensijas, un mēs no vienas no otras puses uh, vidusjūras reģionā esam pauduši vēlmi un sapratuši arī nepieciešamību, ka mums ir jāapvienojas, lai mēs kopīgi varētu uh, risināt uh, šo jautājumu simtiem miljonu, kas kā simtiem miljonu iedzīvotāju reģionā, tātad, lai varētu arī nodrošināt šo konkurētspējas un līdervadības aspektu globālā mērokā, un domāju, ka nedrīkst aizmirst ka mums ir nepieciešamas eh, pietiekami spēcīgas saiknes, lai mēs varētu arī kā tāda lielvara dot savu īpatsvaru ieguldījumu. Tad arī šeit no šī Eiropas vidusjūras savienības viedokļa jādod savus ieguldījumus. Un es domāju, ka ģenerālsekretāra kungs jautājums tik tiešām ir politiska rakstura. Tā tad vai šobrīd neesam ieslīguši tādā politiska stagnācijas uh, fāzē. Politiski tas, kas viss ir veikts, tas ir pozitīvi un paldies jums par to, bet problēma ir tāda, ka ņemot vērā attīstību, dinamiku dažādos konfliktos vidus jūsu reģionā, ir skaidrs, ka šis ideāls un šī vēlme varbūt tiek kavēta vai novirzīta, ņemot vērā tos lēmumus un notikumu kontekstu, skatoties atpakaļ, kāds bija nolūks eh, dibinot Vidusjūras Savienību. Un, eh, paldies. Paldies, ministrs kundze. Eh, došu vārdu tagad jums, rezumējam, kāds 5-7 minūtes. 5-7 minūtes visam vidusjūras reģionam, nu jāsaka, tas ir maz. Es atgriezīšos vēl pie jums vēl kādu citu reizi. Tā, tad sākumā, dāmas un kungi, paldies par uh, man doto atbalstu, jo es uzklausīju lielu interesi, atbalstu uh, no jūsu puses vēlmi, kas nenozīmē, ka varam slīgt pašapmierinātībā un uh, būtu apmierināta ar to, ko esmu izdarījuši, bet uh, visu, ko dzirdēju, es uzskatu kā tādu ieinteresētību un uh, stimulējošām pārdomām attiecībā uz reģionu, un es domāju, ka mums ir svarīgi jūs uzklausīt, dzirdēt, kas jums ir sakāms, un gribu sniegt pārliecību, ka esmu visu kārtīgi pierakstījis un ņēmis vērā otrām kārtām. Runājot par šīs esošā situācijas sarežģītību. Šodien esmu ieradies, lai e, teiktu jums, ka vidusjūras reģionam ir arī adresē, telefona numurs un e, e-pasts. Tas nenozīmē, ka mums ir burvju zīles un mēs varam vienkārši tā to pavicināt un atrisināt visu. Tas būtu ļoti tā iedomīgi. Bet Tas tomēr ir būtiski, jo šajos Eiro vidusjūras sadarbības procesos agrāk līdz šim pietrūka šī instrumenta, lai veiktu monitoringu, izvērtētu darbu, kas, manuprāt, šobrīd ir ļoti būtisks. Un jūsu priekšā gribu apņemties ka jā, mēs uh, mobilizēsim tos darbinieku komandu, kas mums ir Barcelonā, un es gribu izteikt viņiem lielu pateicību, jo viņi strādā ar lielu apņēmību un ļoti efektīvi, un tātad gribu viņus slavēt un, un uzce, izcelt. Daudz jautājumu, ko jūs uzdevāt, ir par uh, imigrācijas, aizstāts ar migrāciju. Bet uh, kā ģenerālsekretārs un arī kā vidusjūras pilsonis es gribētu runāt jūsu priekšā. Te nav runa tikai par eh, Marokas eh, diplomātu, tātad ne tādā kapacitātē es eh, šeit esmu jūs priekšā un komentēju vai varu komentēt Eiropas Savienības pieņemtos lēmumus, tātad tos, kas nesen tika pieņemti. Par šo jautājumu es neizteikšu komentārus, jo uh, tā nav mana loma to komentēt, un es domāju, ka jūs man labi saprotat. Tāpat laikā gribu atgriezties pie fundamentāli svarīga jautājuma par to, ka nepieciešama tad globāla un līdzsvarot pieeja migrācijas jautājumam. Un te nedrīkst aizmirst eh, visas realitātes, varbūt tās ir eh, pārāk eh, daudzskaitlīgas, bet pirmkārtām gribētu norādīt uz eh, to, ka ir miljoni vidusjūras reģionu valsts cilvēku, kas dzīvo Eiropas Savienībā, kas eh, ir eh, integrējušies, kas dzīvo, mēs nevaram aizmirst un ignorēt šīs cilvēku plūsmas, kas pastāv vidusjūras reģionā. Tāpat fakti liecina, ka Eiropas Savienībai ir un būs nepieciešams darba rokas tagad un turpmākajos eh, gados. Eh, Desmitiem miljonu šādu darba roku būs nepieciešams, to rāda dažādi pētījumi ziņojumi. Tāpat nedrīkst aizmirst to, cik eh, svarīga ir cilvēku mobilitāte starp dažādām valstīm. Ja mēs gribam nodrošināt reģionālo sadarbību, tad mēs nevaram kaut kādā veidā ierobežot cilvēku mobilitāti. Tāpēc gribētu teikt, mums Ir nepieciešams reāli izvērtēt šo migrācijas plūsmu jautājumu tādā globālā, līdzsvarotā kontekstā, kurš savukārt parāda, cik svarīgas ir sakojošas lietas. Pirmkārt, ir jāsadarbojas, sadarboties. Tas nav kaut kāda tukša vārda, tā nav teorija. Gribētu jums parādīt vienu slaidu, ko es nerādīju jums sākumā, jo Stella. Tātad tas ir šis uh, slaids, Frontex, Frontex uh, statistika, kas, uh, jā, tas tā var būt nobeigts ar 2015. gada sākumu, kas parāda trīs koridors un citi, kas arī radušies laika gaitā, un es te vairāk domāju par centrālu Eiropu, un ir attiecīgi lēmumi pieņemti, tām problēmām, kas radušās uz, pieņemsim, saistībā ar Serbijas un Ungārijas uh, robežām. Tātad ir vairāk citu koridoru, kas ir radušies, ir radušies bet uh, te mēs redzam šo uh, rietumu uh, koridoru, Maroka, Spānija. Un pateicoties sadarbībai, partnerattiecībām un uh, pateicoties uh, reālam kopīgam darbam statistika šobrīd Uh, nodrošina tādas labāk pārvaldītas robežas. Tas nenozīmē, ka nav problēmas šīm robežām, bet labāk pārvaldītas robežas nozīmē, ka pastāv valsts struktūras un, ja notiek cilvēku traģēdijas uh, vidusjūras reģionā, kāds notiek arī šobrīd, tas jā, tas ir arī pateicoties tāpēc, ka pastāv problēmas Lībijā, un mums ir nepieciešami konkrēti sadarbības partneri šajā sadarbībā. Tā ka gribu uzsvērt, ka nepieciešama struktūrēta, organizēta sadarbība. Sadarbība tas nav tikai tukšs vārds. Ja ir sadarbība, tad ir konkrēti rezultāti, un to jūs arī šeit redzat, kā uh, prezentētu materiālu. Tāpat runāt arī par attīstību, jo, kad notiek, ja, kad cilvēki emigrē, tas notiek ar iemeslu, Vai nu tāpēc, ka ir politiska nestabilitāte, un ja ir politiska nestabilitāte, tad eh, tas eh, ir problemātiski saistās arī ar mums, nu taču šāda problēma ir jārisina, vai nu tā ir politiskā nestabilitāte, jebkurā subsahāras Āfrikas valstī, no kurienes mēs arī redzam, ka nāk šīs migrācijas plūsmas. Nu, tas nozīmē, ka ir politiski jābūt noteiktībai un jārisina šī situācija tāpat laikā arī ekonomiskā imigrācija notiek. Arī klimatisko apstākļu radīta im imigrācija notiek. Un, ja mēs skatāmies visu šo dimensiju kopējos aspektus, tad mums ir jārod uh, atbildes. Te es varētu dot konkrētu piemēru. Eiro vidusjūras uh, universitāšus sadarbības projekts, kas uh, iesaista jauniešus, tā ir reģionāla pārobežu sadarbība Tātad tas ir eh, projekts, kas eh, vērsts uz jauniešu nodarbinātības nodrošināšanu, kas ir vērsts ne tikai uz to, lai mm, mazinātu šīs nelegālās migrantu plūsmas, bet varbūt arī, lai eh, pozitīvi izmantotu kvalitatīvu legālo migrāciju, kas varētu būt noderīga visiem. Un ir definēts projekts, un tas arī tīri labi norit Eh, bet es domāju, ka mums ir nepieciešams, eh, lai būtu vēl šādi eh, tādi pilotu projekti nākotnē, un lai mēs varētu veidot tādu kopīgu sadarbības izpratnes kultūru, lai varētu nodrošināt tā, tādu labāku, mērķiecīgāku mobilitāti. Tāpat arī risinājumi brīvas apmaiņas, tirdzniecības, investīciju ziņā jārod šī kopīga interešu izpratne, lai mēs varētu ne tikai vidusjūras reģionā saskatīt mērķus, bet arī iz, e, izdevības. E, gribu te arī atsaukties uz tādu nesenu piemēru. E, Peugeot rūpnīca 600 miljonus eiro investēja Marokā pagājušā nedēļā. Uh, Te nav runa ne tikai par sadarbību un attīstību, bet te ir runa par partnerattiecībām, no kurām iegūst abas puses. Tātad tiek stiprināta pežā uzņēmuma konkurētspēja un tāpat arī tiek stiprināta arī tā attīstība starptautiskā mērogā. Un tātad šīs ir šīs kopīgās intereses un tas arī ir spēks, kas parāda, kāda var būt tāda spēcīga reģionālā sadarbība un kas dod ieguvumu abām pusēm. Jautājumu ir daudz, un man ir maz laika atvēlēts priekšsādātā. Tas man neļauj atbildēt uz tiem visiem konkrēti, bet es gribētu atbildēt vēl uz diviem jautājumiem tā precīzāk. Jautājums par Eiropas Savienības kaimiņu attiecību politiku. Man šķiet, cienījamie kolēģi, ka Šis ir tāds ļoti būtisks mirklis, mums ir jāizmanto šī iespēja, mums ir nepieciešama jauna kaimiņa attiecība politika, kas uh, balstās uz partnersadarbības principu. Un uh, man ir tāds ieteikums šajā uh, ziņojumā par kaimiņattiecību politiku, un es ar lielu interesi arī iepazinos ar ziņojumu, ko izstrādājis Kukana kungs, un pateicos viņam par visu, ko viņš ir darījis kaimietiecību politikas eh, kontekstā, bet, eh, ja es gribētu, es varu izteikt vienu ieteikumu. Tas ir stiprināt šo reģionālo sadarbību, stiprināt uh, reģionālās sadarbības uh, aspektu tā, lai mēs netiktu aprobežoti savā skatījumā, lai tas nebūtu tāds lineārs un strikti reducēts tikai uz tādiem divpusējas sadarbības jautājumiem, bet lai tur būtu iekļauta visa šī divpusējās sadarbības dinamika reģionālā strateģiskā izteiksmē. Es domāju, ka šis ir brīdis, ka tas ir jādara, jo e, mērķi kā tādi ir reģionāli un arī atbildēm līdz ar to ir jābūt reģionālām. Noslēgumā gribētu runāt par politisko dimensiju, jo jautājums par to tika uzdots un, uh, un tika jautāts par um, Eiropas vidusjūras parlamentāro asamblē. Es domāju, ka ir ārkārtīgi sagla svarīgi saglabāt šo dinamiku un stiprināt uh, šo savstarpējo sadarbību ne tikai starp ģenerāls sekretariātu un uh, Eiropas Savienības vidusjūras parlamentāro asamblēju, bet uh, jāiesaista dažādas institūcijas šajā Eiro, Eiro un Vidusjūras uh, parlamentārajā asamblējā, un es domāju, ka Eiropas parlamentam šeit ir ļoti būtiski loma dāmas un kungi. Jā. Man jāizsaka tāds noslēgums, tad uh, negribu pelst nekādu institucionālu šovinismu, jo jebkurā gadījumā es uh, atbalstu Vidusjūras intereses, bet šobrīd vairāk kā jebkad mums nepieciešams, kā kungs, Bergamīnī kungs izteicās, mums ir nepieciešama struktūrēta reģionālā sadarbība. Mums ir jāsēž visiem pie saruna galda, mums ir jāstrādā visiem kopā, lai nodrošinātu kopīgi izstrādātu, veidotu nākotni. Un tieši šāda kopīga piederīguma izpratne ir ārkārtīgi svarīga strādājot kopā un uh, Ja nepastāvētu vidusjūras samienība, tad katrā ziņā šodien tā noteikti būtu jārada. Paldies! Liels paldies! Ģenerālsekretāra kungs! Ļoti labi, ka jūs esat mūsu vidū, strādājat jau šajos jautājumos astoņus gadus, un paldies ģenerālsekretārātam par aktīvu darbu, un paldies arī par prezentāciju par šo darbības ziņojumu par 2017. gadu Vidusjūras Savienībai. Paldies, un līdz nākošajam gadam!